Colleagues, good morning. Labrīt, kolēģi. I think it's time to start. Es domāju, mēs varētu sākt sanāksmi. Mums ir jāpaspē arī uz balsojumiem, tāpēc šī sanāksme ir no rīta. 17 valodās ir nodrošināts šodien tulkojums. Sēde tiek arī pārraidīta, straumēta Un iepriekšējās sēdes protokols ir pie jums eh, jūsu rīcībā. Šodien uzstāsies divi Roberta Boša sija pārstāvji, doktors Pēters Bīzenbachs, kurš vada uh, ārlietu uh, nodaļu, un arī Mihails Krīgers, Diesel System Engineering vicepriekšēdētājs. Tie ir ļoti augsta līmeņa speciālisti. Lūdzu, došu vārdu Bīzenbaha kungam. Paldies, dargā priekšsēdus kundas, godājumie deputāti, komisijas locekļi, dāmas un kungi. Paldies izmeklēšanas komisijai, kas ir uzaicinājusi Bošu pārstāvus uz šo sanāksmu, lai mēs varētu dot pienesumu jūsu svarīgiem darbam. Mani sauc Pēters Bīzenbachs, es vadu uzņēmumā Bošu ārlietu un politikas nodaļu. Un šeit līdz ar man kopā ir mans kolēģis Mihāls Krūgers, kurš vada Bosch dīzels sistēmas attīstības nodaļu. Lai iespējami precīzāk izteiktos, es savus atbildes un e, sniegšu vācu valodā. E, iesākšu ar īsu pārskatu par uzņēmumu un tā darbību. Bosch ir startautisks tehnoloģiju un pakalpojumu uzņēmums ar galveno atrašanas vietu Štutgartē, Vācijā un spēcīga eiropeisku profilu. Bosch investē gandrīz 10% apgrozījumu pētniecībā un attīstībā. Automobīļu jomā e, tie pat ir vairāk par 10%. Bosch visā pasaulē nodarbina gandrīz 56 tūkstoši um, darbiniekus uh, attīstības un pētniecības jomā. Uh, kopā mums ir ap 375 tūkstoši darbinieku un 118 vietās tas ir. Um, pagājušo gadu laikā mums izdevās ļoti labus rādītājus sasniegt uh, patentu skaitā, kurus esam reģistrējuši un attīstības izdevumos. Bosch nav virs uzņēmums, Bosch 92% pieder Robert Bosch fondam, kas ir um, um, sabiedriskā labuma organizācija. Uh, mēs esam viens no vadošiem pasaules uh, automobīlu detaļu ražotājiem. Um, kā jau presē tika ziņots, mēs esam viens no trim uh, motora vadības instrumentu piegādātājiem Volkswagen uzņēmumam. Uh, EA189 motora detaļai uh, Bosch uh, um, piegādā injekcijas eh, iekārtu 2,0 litru motoram un 1,2 litru variantam, 1,6 litru variantam to dara mūsu konkurenti. Bosch ir viens no lielākiem injekcijas tehniku eh, izstrādātājiem dīzeļu automašīnām visā pasaulē. Mēs gan hardware, gan software dažādiem automobīļu ražotājiem <clears throat> piegādājam. Un Eh, Vācu, Franču un Britu iestādes ir eh, konstatējuši, ka Bosch ir motoru vadības ierīces daudzam automašīnu markām modeļiem piegādājis. Eh, trīs valstīs izrādījās, ka 14 automašīnas devētajā NEDC Real On-Road tests ir apliecinājuši, ka um, <clears throat> Eh, mūsu eh, iekārtas izpilda eh, slāpekļa dioksīda um, ierobežojums um, 13 no 14 automašīnām. Test arī parāda, ka šodien ir tāda tehnika, lai emisijas katrā um, reālās braukšanas situācijā efektīvi samazinātu E, mēs reiķinamies ar to, ka jums mums gaidat informāciju par to, kā modernas emisijas kontrolas sistēmas ar e, iekšdedzes e, <clears throat> motoru um, um, riem, um, kā var <clears throat> viņus uh, uzraudzīt un uh, kā, kāda saspēle notiek starp tehnoloģijām un kalibrēšanu. Tikai sarežģīts softvērs, programmatūra var visu to nodrošināt. Tādēļ pašsaprotams. Uh, Eh, ka eh, mēs Eiropas Savienībai visu savu informāciju, kas ir mūsu rīcībā, arī sniegsim. Mēs ceram, ka šodienas sēde arī palīdzēs jums izprast <coughs> dīzela tehnoloģiju, kas ir visai sarežģīta. Un sacīšu jau tagad atklāt. Dīzela tehnoloģija var ļaut sasniegt ļoti nelielas emisijas gan attiecībā uz cietiem daļiem, gan uz eh, slāpekļu oksīdu. To pierāda visi pētījumi e, no ICCT līdz nacionālajiem testiem un parāda arī, ka transporta līdzekļi uzrāda ļoti labs e, rādījums, ja šodienas tehnika jau tiek atbilstoši izmantota. Ar RDE testu ieviešanu turpmāk obligāti visiem transporta līdzekļiem, dīzeļiem un benzīnējiem ir uh, noteikts uh, zināms uh, maksimāli pieļaujamās izmešu rādījotāji Mēs eh, uzskatām, ka ES eh, likumdošana ir eh, atslēga nozīmi inovācijām un attīstībai. Tādēļ Bosch RDE testu ieviešana jau sen ir atbalstījusi, lai politisku un sabiedrības akceptanci nodrošinātu iekšzemes motoram ir jābūt ar maz izmešiem. Un RDE ļaus to konstatēt, ka tas arī notiek reālajā braukšanas uh, laikā. Tādēļ RDE Eh, arī no Bosch, eh, uzņēmuma Bosch skatījumā ir centrāls nozīmes pasākums, eh, lai sabiedrībai pierādītu, ka dīzeļmotori var būt ar nelieliem izmešiem. Lai samazinātu CO2 izmešus, mums ir nepieciešams augsts efektīvs iešdedzes dzinējs ar e, benzīna injekciju un dīzeļtehnoloģiju. Eiropas rūpniecībā e, Eh, ir globālais līderis šajā tehnoloģijā. Bosch um, vieni investē gandrīz pusmiljārdu eiro gadā uh, piedziņas elektrificēšanā. Uh, bet um, ir jākombinē elektrificēšana un iekšdedzes motori, kas nav pretruns, bet uh, E, e, viena otru papildinoši, e, lai turpmāk panākt labāks CO2 izmešu rādījums. Ja mēs, ka Eiropas am, gribam sasniegt Eiropas ambiciozās CO2 samazinājuma mērķis, mums jāizmanto viss tehnoloģija potenciāls, kā arī Eiropas tehnoloģijas spēks. Mēs ceram, ka ar Eh, to, ko šodien eh, jums sacīsim, eh, izmeklēšanas komisijas darbu spēsim maksimāli atbalstīt, mēs gribam iespējami caurspīdīgāk informāciju mums sniegt, un tādēļ ļaujiet man jau tagad jums dot svarīgu norādu. Kā jūs zinat, kā arī mēdī ir ziņojuši, dīzeļprogrammatūras pārmetumi tiek izmeklēti krimināla procesos, kā arī um, civiltiesiskos procesos, kuros atbildētāji starpā ir arī uzņēmums Bosch. Bosch sadarbojās ar at, eh, dažādu valstu atbildīgajām iestādēm. Ņemot vērā uh, sensitīvo juridisko fonu, Bosch nesniedz informāciju par jautājumiem, kas tiek skatīti uh, esošos krimināla vai civiltiesiskos procesos. Šodien droši vien tiks uzdota jautājuma arī, kas ir uh, saistīti ar šīm izmeklēšanām. Tādēļ lūdzu saprast, ka, ja eh, juridiski apsvērumu dēļ mēs tagad negribam detalizēt izsniegt jums informāciju par jautājumiem, kas tiek skatīti tiesās jau uzsāktos procesos. Neskatoties uz to, mūsu uzņēmums ļoti nopietni attiecās pret um, pārmetumi, kas ir pret mums izskatējuši. Mēs esam ieinteresēti pilnīgā informācijas atklāšanā, tādēļ pēc um, E, pārmetumiem pret Volkswagen uzņēmumu mēs esam arī iekšē izmeklēšanu uzsākuši, un mums ir arī līgumiski uh, konfidencialitātes pienākumi pret saviem uh, klientiem, pa, uh, kas mums liedz zinām informācijas sniegt par klientiem. Pateicos jums par pūlēm, un Krīgerkungs un es labprāt atbildēsim jūsu jautājumus. Okay, no, no, no problem. It's a little bit old material, I think, in this room. Thank you very much. Paldies, Dīzenbaha kungs. Paldies arī par norādi, ko jūs sniedzāt beigās. Mēs saprotam, uh, mēs esam uzklausījuši, uzklausīšanās arī citus uzņēmumus, kas izteicās līdzīgi. Vispirms došu vārdu Zalbanu kungam, kas ir referents. Paldies! Es runāšu spāņu valodā. Paldies! Paldies, Krīgera kungs! Paldies, Bizenbach kungs! Mans jautājums ir, vai ir atšķirības vispār starp šīm uh, iekārtām, kas kontrolē izmešus vieglajām automašīnām Eiropas tirgū un ASV tirgū? Principā var teikt, ka katrai automašīnai un katram tirgum ir pie, speciāli piemeklēts risinājums. Tātad to ir, tie ir daudz un dažādi šie risinājumi, kas tiek izmantoti. Paldies! Varbūt tas paskaidro arī kāpēc vispār līdz šim skandālam esam nonākuši. Nu, tā ir tāda spekulācija, uz to es nevaru atbildēt, es nezinu, vai tā ir. Eh, gracias. Paldies, vēl viens jautājums. Kā jūs vērtējat? Jūs izteicāties sekojoši ka šīs izmešu rādītājs, ar to ir notikušas manipulācijas vai tehniski tas ir vispār iespējams, ka izmantojot, izmantojot piedziņu var, ir iespējams par manipulēt ar šādu rādītāju. Es neesmu pārliecināta, vai sapratu jūsu jautājumu. Vai jūs varat precizēt to? Vai kā jūs domājat, vai ir iespējams no tehniskās puses, ka izmešu rādītāja rezultātu var manipulēt tā, ka nu, piegādātājs to vispār nezina un aktīvi arī neņem dalību? Principā atbilde ir tā, ka izmešu rādītājs par to ir atbildīgs OMF. Tas um, nu, piemēru varētu minēt. Runa šeit nav tikai par dzinēju. Arī pretestība, ar ko sastopas mašīna braucot, gaisa pretestība, bērze, tam tas viss ietekmē šo rādītāju. Tā kā OM tikai zina, bet piegādātājs galu galā, nu nezina, kas galu galā, kāds rezultāts ir, jo viņš testus arī neveic. Paldies! Tagad mazliet pievērsīšos nākotnēji jaunais Eiropas komisijas priekšlikums attiecībā uz izmešiem Mm, jādomā, ka līdz ar to tiks novērsti šādi skandāli nākotnē. Vai jūs domājat, ka šajā priekšlikumā kaut kas pietrūkst, lai tomēr mēs nesastaptos atkal ar šādu situāciju? Jaunie elementi, kas tagad ir iekļauti jaunajā e- komisijas priekšlikumā, manuprāt, ir pareizi pasākumi, piemēroti pasākumi, lai aizpildītu baltos laukumus līdzinējā likumdošanā. Bet RDE tests, es atceros, ka Ferhoigena kungs šeit uzstājās un sacīja, ka nesas, neatbilstība starp testa rezultātu un, test, un rezultātu uz braucot tad pa ielu, tas bija zināms, ka šāda atšķirība ir. Mēs uzskatām, ka RDE testa ieviešana, izmantojot pakāpes, arī ir laba lieta, Un vēl šogad jūnijā tika pieņemts lēmums, ka emisiju stratēģija. Tad attiecīgās licencēšanas, uh, licencēšanas uzņēmumi būs atbildīgi par to, kādi testi ir jāveic un kādiem jābūt rezultātiem. Paldies tagad, Gerbrandīkungs. Yes, very much. Uh, thank you very much. Jā, liels paldies priekšsādātāju un liels paldies arī mūsu viesiem par to, ka viņi pieņēma uzaicinājumu. Liels prieks jūs šeit redzēt. Protams, es pilnībā saprotu to, ka jūs nespējat mm, iedziļināties eh, tādās lietās, par kurām šobrīd tiek veikta izmeklēšana, kaut arī tas rada vilšanos. Divi jautājumi par jūsu iekšējo izmeklēšanu, kas sākās 2015. gada septembrī. Kad jūs paredzat noslēgt šo izmeklēšanu un vai mēs varam sagaidīt arī kādus eh, publiskotus eh, apkopojumus par mm, rezultātiem tad, kad izmeklēšana tiks noslēgta? Also ich bin jetzt kein Jurist. Es neesmu jurists, bet izmeklēšana sākās pagājušā gada septembrī, tā virzās uz priekšu, bet kad uh, šī lieta izskatīšana beigsies, es nezinu. Rezultāti arī tiks droši vien publicēti. Es domāju, ka jums vienkārši ir jābruņos ar pacietību. Liels paldies! Es vēlētos jums lūgt atbildēt rakstiski par rakstisko atbildi, kuru saņēmām no programmatūras eksperta, kas atrada maldināšanas iekārtas mašīnā, un viņa atbilde mūsu komitejai, un es citēju, gadījumā, ja ir akustiskā funkcija, kas detektē braukšanas profilu, tiek saprast, ka funkcija bija paredzēta jau Bosch sistēmā, kur tiek balst kur tiek ņemta vērā distance un mm, dati, bet nav tādu dati, kas eh, atbilstu reālajam ciklam, eh, kas būtu ieprogrammēti no Bosch. Un tā tad var mm, veikt programmēšanu un tad mm, veikt RDC, kā jūs reaģētu uz šo. Paldies par jautājumu. Šie jautājumi satiecās tieši uz lietu, par ko es teicu, par to notiek izmeklēšana, tāpēc es diemžēl nevaru to un nevēlos to šobrīd komentēt. Okay, well, that, that is quite disappointing because this Tas ir nedaudz žēl, jo nu, to varētu uztvert arī kā tādu vispārīgu dabas jautājumu. Bet, nu labi, priekšsēdētāju Varbūt jūs varētu vispārīgi atbildēt uz šo jautājumu, neiedziļinoties detaļās, pārāk specifiski varbūt jūs šādu atbildi varētu sniegt. In theory? Um, man könnte darauf allgemein antworten, das kommt aber auch. Vispār var atbildēt, ka Nu, es nevaru atbildēt uz jūsu jautājumu, jo tas skār tieši aspektus, kas piedara pie izmeklēšanas. About... Tas vairāk attiecās uz to, vai mm, uzņēmums programmatūrā iekļāva mm, tādus datus, kurus var ievadīt mm, autoražotājs un ražotājs tad var arī noteikt, vai mašīna ir tikusi notestēta. Citu vārdiem sakot, vai jūs iekļaujat tādu funkciju, kas nosaka testa ciklu, ko var pēc tam ražotājs mainīt vēlāk. Uz šo jautājumu varam atbildēt. Specifisku situāciju es neraksturošu, bet šeit tiešām sastopas ļoti daudz uh, elementu, komponentu, kas nosaka izmešu daudzumu mašīnai. Nu, es varu mēģināt to paskaidrot. Šajā komitejā Volkswagens jau arī sacīja, ir um, šajā programmatora ir nepieciešams šis elements, kurš atpazīst, ka notiek tests jo, ja, piemēram, ja tas parāda, ka četri, visi četri riteņi negriežas, tad stabilizācijas sistēma, nu, tiek, um, kā lai saka, atslēgta, jo citādi, nu, testa rezultāts būs nederīgs. Tas bija ļoti īsi. Lūdzu, ļoti īsi. Es eh, zaudēju dažas minūtes. Nope. I, I... Jā, es īstenībā nesaprotu šādu atbildi. Kāpēc jums ir nepieciešama programmatūra, kas nosaka, vai um, mašīna atrodas uz platformas, vai jums ir arī sistēma, lai noteiktu, vai mašīna ir garāžā vai citur? Kāpēc šāda programmatūra vispār ir vajadzīga testa ciklā? Kāpēc? Also dann kann ich das eigentlich von gerade nur noch mal wiederholen. Es vēlreiz varu atkārtot šodien. Nu kā man to labāk pastāstīt? Ja mašīna atrodas un tiek kontrolēts, tad tiek simulēti apstākļi, it kā tā atrastos uz ielas. Tas nav tas pats. Nu, piemēram, kad stabilitātes iemeslu dēļ vai bremzēšanas vai citu aspektu dēļ, nu ir, ir arī iekārt, kas pārbauda, cik ātri griežas riteņi. Un ja uh, kaut kas šajā brīdī nedarbojas, tad rezultāts tiktu iegūts nu, aplams. Es arī neesmu šeit eksperts auto ir nepieciešams, kā lai saka, paziņot, ka tā neatrodas uz ielas, bet tiek kontrolēta, un ja divi riteņi tajā brīdī negriežās, tas nekas. Äh, äh, Karinkungs, paldies, es centīšos vācodā uzdot um, jautājumu, man būs pārāk sarežģīti ar tik daudzām valodām darboties vienlaiks, lai saprastu jūs nekad neesat OIM, jūs vienmēr esat tikai piegādātājs. Taisni tā. Un tagad jautājums, un tas arī bija tas, ko Herbrandīkungs jautāja. Jūsu uh, eh, eh, citu starpā piegādājat detaļas, uh, kurām ir sakars ar emisijām, pareizi? Jā. Un tad jautājums ir tāds tas, ko jūs piegādājat, vai tas ir kaut kas sevī noslēgts, ko OIM vairs nevar izmainīt, vai tas ir kaut kas atvērts, ko ar programmatūru vai savādāk var vēl uh, manipulēt. Atbildi. Principā ir tā emisija koncepcija, tā es to nosaukšu tagad, sastāv no vairākām apakš sistēmām. Minēšu piemēri. Injekcijas sistēma ir no vairākām sadaļām sastāv pumpe, inžektors eh, un daudz kas cits. Eh, tad ir gaisa sistēma ar turbo eh, sistēmu, tad ir atgāzes sistēma, katalizatoriem, filtriem, sensoriem. Un to jūs varat visā, tāds ir vis, visā sadaļās. Jums jāstādās priekšā kā bufete ar vairākam detaļām, un ON izmanto tās bufetes daļas, kas viņam ir nepieciešams, lai zinām mērķi sasniegt. Vai tas var būt daļai atbild jūsu jautājumu? Jā, es vienkārši cenšos to saprast, es neesmu gudrs inženieris. Jūs piedāvājat bufeti. Vai pastāv iespēja, ka OIM jūs bufeti tā sastāda vai saliek kopā, ka to var uh, pielāgot tā, nerunāsim par Volkswagen šajā gadījumā, jūs uzreiz teiksiet, ka tur jūs nevarat komentēt, bet vai ražotājs var to tā e, samanipulēt bez jūsu palīdzības, ka tas e, testos uzrāda citu rezultātu. E, m, mm, diemžēl par testiem tieši es neko nevaru teikt, bet viss šī um, e, powertrain eh, piedziņas sistēma nav tikai no Bosch eh, eh, ražotājiem, bet mūsdienās vairāk piegādātāji. Ja viņš izmanto Bosch injektoru sistēmu, tad visdrīzāk viņš cits detaļas no Bosch nepērk. Mēs dažas detaļas arī mums nepiedāgādājam. Mēs, piemēram, neražojam katalizators. Bet rezultāts tiek sasniegts tikai ar visu komponentu saspēli gal galā. Tātad vienīgais, kas pazīst gala rezultāti, ir tas, kas šo bufeti sa saliek kopā. E, e, parasti piegādātājs e, vairs to nevar ietekmēt, jo viņš arī nav tas, kas beigu testus veids. Labi. Jūs sacījāt, ka no jūs saražotā apmēram 10% ir automobīļu rūpniecībā, vai es pareizi sapratu? Nē, man jālabo tas. No mūsu izglītības un attīstības izdevumiem ir apmēram 10% un auto um, joma ir apmēram 59% Bosch uh, apgrozījumu. Un kā ir ar Volkswagen? Vien no auto. Uh, tas droši vien nav noslēpums. Man nav šis skaitlis uzreiz zināms, bet to mēs arī nedarītu jums zinām, jo tas nav, e, e, tas saistīts ar Boša e, ekonomiskām attiecībām ar citiem klientiem. Ir grūti uzdot jautājums, ja jūs nevarat e, tos atbildēt vai negribat. Es tad uh, Eh, tagad ļaušu kolēģiem uzdot jautājumus, man tāpat jau laiks beidzies. Dans kungs, nākamais. Paldies, paldies arī, ka jūs abi šeit viesojaties. Diemžēl man arī ir pa daudz eh, jautājumu eh, valodu galvā, bet, lai es varētu skaidrāk izteikties, man jāturpina angļu valodā. Es vēlējos tālāk attīstīt Kapandī kunga teikto par eh, šīs programmatūras izveides nolūku. Jūs minējāt, ka tas ir nepieciešams, lai noteiktu, kad mašīna ir testēšanas eh, režīmā. Kad jūs minējāt kļūdas, par kādām kļūdām jūs eh, runājat? Vai tas attiecas uz emisijām kā tādām, vai emisiju mērījumiem, uh, kas radītu šādus kļūdainus rezultātus, nespējot noteikt, kad tas ir testēšanas režīmā. Vai arī tā ir runa par kādiem drošības m, mm, sistēmas m, mm, apstākļiem? Kāds ir šīs programmatūras mērķis? Also, ähm, um ganz ehrlich zu sein, ich kannte. Godīgi sakot, es nevaru simtprocentīgi atbildēt uz šo jautājumu. Par elektroniskās stabilitātes kontroli es minēju jau iepriekš. Principā normālā braukšanas situācijā nu, visiem četriem riteņiem ir jāgriežas. Un tagad, piemēram, divi riteņi negriežās, tad, kad mašīna tiek testēta, jo jūs simulējat jūs, bet jūs nevarat simulēt visus simts procentus, un šāda sistēma, ja tā uztver kļūdu, bet es neesmu šeit speciālists, tad šādā situācijā nu, ir jāzina, ka mašīna arī tad, ja, teiksim, šajā gadījumā testā šie divi riteņi negriežas, tas nenozīmē, ka kaut kas nav kārtībā ar mašīnu. Jā, vai varētu būt Eh, izsmeļošs saraksts ar šīm kļūdām, jo viena lieta ir teikt, ka mēs to izstrādājam, lai izvairītos no būtisku kļūdu virknes, un, bet ja eh, saraksts nav izsmeļošs, tad noteikti tas ļauj pārāk daudz elastības attiecībā uz piemērošanu. Bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich auch. Es nesapratu laikam pareizi jūsu jautājumu. To, ko sacīja Volkswagen pārstāvis, tad ir jābūt iespējai testā, nu, testu tā, ka izdarīt apstākļos, kuros ir uh, Uh, skaidrs, ka mašīna tiek testēta, nevis atrodas uz ceļa. Un uh, nespēja to mainīt ir uh, nāk no jūsu puses, vai tas ir atkarīgs no regulējuma, kurš ir atbildīgs par to, kā par tieši realizācijas piemērošanas daļu. Es saprotu tā, ka jūs gribat zināt, kurš saņēma pasūtījumu veikt manipulāciju. Nu, to es nevaru atbildēt. Bet tas, kā kopumā, kad viss sistēma ir gatava, tad ir skaidrs, ka mašīnai ir jāatbilst noteiktam izmešu daudzumam. Tas to paredz arī licencēšana un atšķirības starp testa rezultātiem un uh, uh, izmešu daudzumu braucot reālos apstākļos, to, ka šī atšķirība ir, tas bija zināms. Un bija zināms arī, ka šāda, te, šādi testu rezultāti nevar būt vienādi. Tas nenozīmē manipulāciju. Tas bija zināms, lai šo regulējošos elementus varētu uh, īsta, nu, īstenot arī reālos braukšanas apstākļos. Jā, jā, es saprotu pavisam īsi. Jūs sakāt, ka tas ir OJM atbildības jautājums, kā viņi tērē naudu. Un eh, jūs pieminējāt pielāgošanu, vai tas Eh, saistās arī ar zinām garantiju jūsu produktiem. Ja klients maina produktu un to eh, izmanto atšķirīgi no sākotnējās funkcijas, vai tas nozīmē, ka jums tad ir mazāk atbildības vai nav atbildības eh, salabot šo produktu? question, would... Tas ir tehnisks jautājums, bet es mēģināšu atbildēt. Kā piegādātāji mēs atbildam par komponenšu integrāciju, ko mēs esam piegādājuši visai sistēmai, un integrācijas procesos mēs esam iesaistīti un darbojamies līdz, bet šķiet, ka jūs gribat zināt, uh, kā ir, kāda ir mūsu atbildība par visas mašīnas, šīs dzinēja sistēmas kopumā darbību, ja mēs piedāvājam komponentes un cik tālu mēs, mums ir vispār pārskats par to, ka, kā galu galā mašīna funkcionē un kāds ir rādītājs. Äh, Dāmas un kungi, es biju 25 gadus Bošas lielākā konkurenta uzraudzības padomē uzņēmumā kontinentāli. Es esmu uh, nedaudz līdz ar to neobjektīvs un negribu uzdot jautājumus Bošu pārstāvjiem. Peterlaikungs, paldies. Es runāšu zviedru valodā uh, pirmo reizi daudz gadu gaitā. Paldies. Nu, Es ceru, ka jūs vismaz mēģināsiet atbildēt uz mūsu jautājumiem. Es centos eh, izmantot tādu atšķirīgāku perspektīvu salīdzinājumā ar citiem jau uzdotajiem jautājumiem. Ja ražotājs jums pasūta mm, detaļas savām automašīnām, vai jums ir kāds kontrols mehānisms, lai pārbaudītu, ka jūsu piegādātās detaļas atbilst mm, spēkā esošajiem noteikumiem un likumiem? Um, jā, tas... jā, tā tas ir. Tāpat kā katrā uzņēmumā, arī mums ir kvalitātes menedžments, arī Bošu uzņēmumā, tur ir attiecīgi procesi, lai to nodrošinātu, atsevišķie komponenti atbilst prasībām, bet detalizētāk es jums par to nevaru pastāstīt, bet principā tāda lieta pastāv. Labi, tā ir ļoti laba atbildes man jautājumu. Mēs vēlētos saprast, kas tad īsti notika? Jūs esat ražotājs un piegādājat detaļas, dažādas detaļas, kas tiek izmantotas mašīnā un kas veido šo kopumu. Un jūs piegādājat, piemēram, arī programmatūru. Jūs zinat, ka ražotājs var pielāgot sistēmu, vai arī varbūt viņš var izdarīt tā, ka jūsu piegādātais eh, produkts varētu tikt eh, mainīts, ka ražotājs to maina. Jā, also ich, ich glaub, die... Es domāju, tā kā jūs šo jautājumu uzdevāt, es to nevaru atbildēt. Programmatūra ir pasastāv no vairākiem komponentiem. Viens no komponentiem ir tā saucamā platforma tā ietver sevī funkcijas, kas veic zināms darbības. Minēšu piemēru. Ja jums ir, piemēram, zinām injekcijas daudzums, ko jūs gribat injicēt, tad jums ir eh, eh, jā, elektrificē injektors. Eh, <clears throat> tas ir līdzīgi kā, ja P burti jūs gribat drukāt, tad arī tas ir printerim jādara zināms. Uh, Tā ir šī programmatūra, platformas programmatūra. Bet to arī izstrādā mūsu konkurenti. Un tad ir specifiski paplašinājumi pēc klientu vajadzībām. Klienti paši var eh, programmatūras funkcijas izdomāt, kuras vēl, viņi vēlas, piemēram, tā, lai boši viņus kodētu, tad jūs apmēram zinat, kas tur tiek darīts, bet tikpat labi varbūt, ka viņi e, grib tādu kā melno kastīti, e, kā C kodu, tas vienkārši tiek programmatūrā iestrādāts. Un te mums ir jāzina arī tas, ka ir ne tikai programmatūras funkcionālās kopsakrības, bet jums ir arī vajadzīgi dati. Tas nozīmē, ka programmatūra, tā kā jūs to saprotat, ir saspēles te funkcijām un datu piegāde. Un datu piegāde tām funkcijām, kuras ļoti lielā mērā transporta līdzeklis e, nosaka, tās savukārt e, automašīnas ražotājs lielā mērā tad noteiks. Lielas paldies! Tad vēl divi jautājumi. Pirmais ir par skaitļiem, cik daudz dīzeļa automašīnu Eiropā brauc ar uh, Boša kontroli, kas ir izgājuši Boša kontroli, un otrs papildi jautājums, vai jūs jūtaties droši par saviem produktiem, kurus piegādājat būvniekiem, vai jūs esat pārliecināti par to, ka jūsu produkti atbilst eh, regulējumam? Vai arī varbūt ir bijusi kāda kļūda, kur uh, ir notikusi šī novirze, vai varbūt pats ražotājs ir kaut ko grozījis pēc tam? Mēs pat labam mēģinam saprast, kas būtu pareizais skaitlis, lai atbildētu jūsu jautājumu cik šādi transporta līdzekļi brauc Eiropā. Pat labi mums nav šī skaitļa. Lūdzu, Eh, atvainot, ka nevaram sniegt konkrētu atbildi, jo tas attiec uz vairākām transporta līdzekļu paudzēm. Vai mēs varam sniegt, saņemt šo atbildi rakstveidā? Jā, protams, labprāt varam to darīt rakstveidā. Mēs labprāt jums eh, rakstveidā sniegsim šo atbildi. Par jūsu jaut atbildi, jautājumu. Cik ir dīzeļa transporta līdzekļi ar Bosch komponentiem? Tas bija jautājums, to mēs labprāt atbildēsim jums pēc tam rakstveidā. Uh, Un vai šie bošu komponenti šajos Eiropā transporta līdzekļos atbilst e, pielaides kritērijiem un ir korekti? Pirmkārt, reiķinamies ar to, ka e, transporta e, līdzekļi Vācijā ir legāli. Krüger e, kunga aprakstītos kvalitātes procesos mēs Bošu uzņēmums ne tikai tehnisko kvalitāti, bet arī legalitāti uzraugām. Uh, Un mēs, protams, rēķinamies it kā ar to, ka arī klienti gan tehniski eh, kvalitatīvs, gan legāls produkts mums piegādā. Vai pēc šīm izmeklēšanām mums nāksies šo eh, premisi mainīt šo pieņēmumu, to es nezinu, tas jums šodien nevar sacīt. Tagad Bermeho kundze lūdzu. Gracias, presidenta. Paldies priekšsādātāji, es vēlētos pateikties Bošu pārstāvjiem par to, ka esat varējuši ierasties šeit šodien. Neraugoties uz to, ka bažījos, ka sniegtās atbildes nemaz nepalīdz kliedēt mūsu bažas. Tomēr man būtu trīs jautājumi. Jūs eh, sniedzāt arī rakstiskās atbildes, un šajās rakstiskajās atbildēs jūs uh, atsakāties no atbildības par eh, šīm manipulācijas iekārtu mm, izmantošanu. Un jūsu grupa, jūsu uzņēmums ir eh, rezervē mm, eh, atlicis zināmas summas, kas saistītas ar ehm, respektīvi summas, kas paredzētas sankcijām, kas varētu būt šajās dīzelgeitas sakarā. Un Mm, eh, ir dati par 2008. gadu un mm, vēl tālākiem eh, gadiem saraksta, un vai jūs varētu sniegt kādu informāciju par šīm deklarācijām, kas eh, parāda, ka Bošs zināja, ka pie, Volkswagen piegādātā programmatūra tika mainīta, lai varētu veikt manipulācijas? Äh, ich kann Ihre Frage verstehen. Es saprotu jūsu jautājumu, saprotu arī, kāpēc jūs tas interesē, bet lūdzu saprotiet, tas ir viens no punktiem, kas, par ko notiek gan iekšēja izziņas veikšana, gan uh, ārpus uzņēmuma. Es nevaru to komentēt, diemžēl. Eh, Bosch es proveidor. Eh. Un uh, otrs jautājums, Bosch piegādā detaļas dažādiem autobūvniekiem, nu, un eh, tur šīs emisijas pārsniedza regulējumā noteikto standārtu. Un mans jautājums ir šāds. Piegādātā programmatūra no Bosch, un te es eh, atgriežos pie jūs iepriekšējās atbildes, kur jūs runājat par dažādām sastāvdaļām. Es vēlējos zināt, vai šis Mm, šī programmatūra bija nepieciešama, lai uzņēmumi varētu mm, eh, panākt tādus datus, mm, kā atkarībā no testa rezultātiem. Mēģinā, nezinu, vai sapratu jūsu jautājumu. Protams, ir nepieciešama šī uh, programmatūra, tā ir nepieciešama arī, lai varētu īstenot emisiju stratēģiju. Es saprotu jūs jautājumu tā, vai katrai mašīnai ir vajadzīga šī programmatūra. Atbildi ir jā, vai Bosch to piegādā atbildi ir jā. Mēs esam viens no trim lielajiem piegādātājiem. Uh, Un mēs esam viens no šiem trim piegādātājiem, kas piegādā šim motoram 189 visu šo sistēmu. Varbūt vēl varu piebilst. Es domāju, ka jūs, es saprotu jūs tā, ka šī programmatūra ir tāda kā nemaināma un tā tiek piegādāta un ar to neko nevar izdarīt, bet tā gluži nav. Arī, piemēram, Excel programmā jūs varat atkarībā no tā, kādus datus jūs ievadāt, jūs varat darīt dažādas lietas. Da, ir jāievada dati un tad kaut kas notiek, bet tāda programmatūra, kas ir gatava kā tādas konstruktora kastīte, tādas nav. Par último, quisiera saber. Un uh, pēdējais jautājums. Es vēlētos zināt, vai kādā brīdī mm, uh, ir ticis domāts par atšķirībām starp reālajām emisijām un tām, kas uzrādās automobīļiem, kuriem jūs piegādājāt detaļas, vai jūs esat uh, risinājuši šo jautājumu ar komisiju vai valstu iestādēm saistībā ar pastāvošās Mm, regulējuma par NOx emisijām mm, īstenošanu. Um. Par Bosch ir, nu, piedalās šajā, šajā noteikumu regulējuma izstrādē. Mums ir arī birojas Briselē, un mēs um, Mēs sadarbojamies ar uh, Eiropas automobīļu radīšu, uh, ražotāju uh, apvienību un piedalāmies arī konsultācijās, ko, kuras organizē Eiropas komisija un politiskās sarunās ne tikai piedalāmies ar komisiju, bet ar citām iesaistītajām pusēm. Uh, kur piedalās gan Eiropas parlamenta eh, referenti, gan dalībvalsts pārstāji, ja ir nepieciešams sniegt tehnisko ekspertīzi par noteiktu regulējumu. Tad to mēs darām, eh, izmantojot arī šo mūsu Briseles biroju. Mēs pieaicinām arī ekspertus uz Briseli un bieži mums arī ir jāuzaicina uh, komisijas un Eiropas parlamenta referenta, tad šie eksperti ir jāuzaicina uz mūsu um, ražotnēm, un tur mēs parādām, par ko tad īsti ir runa jaunajos noteikumos un likumdošanā. Much, and, uh... Ekhauta kungs, paldies, paldies par to, ka esat ieradušies. Nav viegli uzdot jautājumus, jo uh, pavisam uh, Eh, viegli ir sākt runāt par lietām, uz kurām jūs nevarat atbildēt, bet eh, varbūt uz dažiem jautājumiem jūs tomēr varētu atbildēt. Ievadvārdos jūs teicāt, ka emisiju kontrolas vienības, ka pati tehnoloģija ir pieejama neatkarīgi no braukšanas apstākļiem, un jūs varat eh, izpildīt limitus jebkuros braukšanas apstākļos. Tā ir? Um, <clears throat> ich glaube, Tu, jūs gribat teikt, nu, gribat šo salīdzinājumu, kas notiek testa laikā un kas notiek uz ielas reālos apstākļos. Jāsaka, ka laika gaidā tehnoloģija attīstās. Nu, paņemsim pie, paliksim pie šīs emisiju. Atpakaļ uzņemšana vai reducēšana. Uh, to var tikai atbildēt, par to var atbildēt ražotājs, jo viņš atbild par šo rādītāju vai datu kombināciju. Nu, piemēram, kāda daļa no uh, izmešiem tiek atkal ievadīta atpakaļ motorā. Vai tas notiek pirms? Vai tas notiek kurā posmā motorā tas tiek ievadīts. Cits jautājums ir, kurā vietā vai šīs, šie izmeši ir, nu šīs gāzes ir jāsadala vienādi starp cilindriem, kur eh, ievietot ventili, kā tas sadarbosies ar dzesē, dzesēšanas iekārtu. Nu, piemēram, jaunais Mercedes četru cilindru motors. Tur ļoti labi ir aprakstīts, kāds bija iepriekšējais veids, kā izpūtē gāzes tiek ievadīts atpakaļ motorā un kāda ir tagad modernā tehnoloģija. Un šobrīd mēs redzam, ka tuvākajā laikā uzlabojumi būs ļoti manāmi, jo attīstība strauji iet uz priekšu. Nu, centīšos saprast uh, atbildi, bet izklausās tā, ka tehniski būtu iespējams ievērot uh, standartus un pieļaujamos rādītājus. Nu, tā ir doma par turpmāko. Un tad vēl jūs runājāt par šiem augstajiem apstākļiem. Fiziski būtu loģiski, ka. Uh, Nu, tad, kad eh, ir augsts laiks, tad emisijas kontroles struktūra pilnībā nestrādā, un tad eh, šie rādītāji ir augstāki nekā kārstā laikā. Jā, principā tā ir rādītājiem arī jābūt augstākam katalizatoram ir vajadzīgs noteikts temperatūras loks, kurā viņš normāli darbojās. Un kas notiek šajā augstā starta laikā? Tad no rīta es sāku braukt, mašīna naktī ir stāvējusi ārā. Protams, ka tas ir savādāk nekā, ja es apturu, piemēram, uz dažām minūtēm pie veikala. Un tātad šis augstais starts, nu, protams, ka citāds būs izmešu daudzums un atšķirsies gāzu saturs. Un tāpēc ir nepieciešams, lai šīs, uh, šim izmešu uh, šī sistēma, lai tā piedāvā dažādas iespējas mašīnai. Un vēl par šo augstumu mums nav ļoti daudz laika, diemžēl. Uh, Bet eh, kad eh, Vācijas eh, transporta mih, ministrija 58 no 68 mašīnām redz, ka rezultāti ir labāk augstos apsakļos nekā siltos, tad vienīgais reālais izskaidrojums ir mm, saistāms ar programmatūru, jo fiziski izskaidrojumu nav. Nu, te tagad jāspekulē. Mm, ka mans piemērs bija par katalizātoru. Jautājums jāatbild kādam kolēģim no OEM, jo es nezinu visu, ko viņi var izdarīt. Katalizators ir tikai viena no šīm struktūrām, kas piedalās izmešu samazināšanā. Jā. Jā, bet jūs ļoti skaidri izteicāties par fiziku, ka es pats varēju izdarīt secinājumus, un tad Vēl viens jautājums. Vai kāda es valsts jums kādu norādi ir devusi par to, ka izmantotā programmatūra attiecībā uz emisiju sistēmu būtu legāla tikai tad, ja tas ir testa režīmā izmantota, nevis e, ārējos braukšanas e, režīmos? Vai ir kāda šādas ziņas bijušas? No. Nu, Tas ir minēts. Nē, man šādas informācijas nav. Evi kundze. Sī, grācie. E, eh, buongiorno. Mm. Paldies, labrīt. Es vēlētos jums uzdot šādu jautājumu. Prese, mediji šķiet norāda uz to, ka Bošs esot brīdinājis Volkswagen par piegādāto sistēmu, kas uh, tiek izmantota uz automašīnām un kuru varētu uzskatīt par nelegālu. Ir tādi rakstiski elementi, kas varētu tikt izmantoti kā pierādījumi. Es domāju, ka jūs esat saņēmuši un arī lūguši iespēju, nu, lai varētu aizsargāt jūsu intereses gadījumā, ja uh, Um, šīs uh, jūsu sistēmas tiktu neatbilstīgi lietotas. Es saprotu jūsu jautājumu, bet um, tas arī, diemžēl, ir jautājums, kuru mēs izmeklēšanas dēļ nevaram atbildēt. Posso immaginare, quindi... Jā, es to varu iedomāties. Un uh, es saprotu un eh, redzu, ka nevarētu atbildēt uz šo jautājumu. Uzdošu vēl vienu jautājumu. Jūs līdz eh, šim brīdim nesat atbildējis, vai eh, balstoties uz jūsu pieredzi būtu iespējams izveidot tādu programmatūru vai programmatūru kopumu, izmantojot citas sistēmas, kas varētu konstatēt, ka mašīnas varbūt tiek testētas ar jaunām emisiju mērīšanas sistēmām, un tādējādi tas ļautu veikt pielāgojumus motoram, lai garantētu maksimālu mm, rezultātu emisiju gadījumā. Nu, es uzdrošinos sacīt tā. Tas būs ļoti grūti Jūs stādaties priekšā. Ir visādas iespējas drošības mehānismus apiet. Bet mūsu skatījumā viena lieta ir ļoti svarīga. Ja šo PEMS sistēmu uzmontēja automašīnai, viņai vajadzētu saņemt iespējami mazāk informācijas par transporta līdzekļu. Tikai tā jums uzzināsiet, ka notiek mērījums, bet jums ir nepieciešama zinām dati, lai mērītu uz ielas. Jums jāzina, kur jūs brauciet, kādu Eh, distanci jūs esat veikuši, jo emisijas tiek mērītas gramos ki uz kilometru. Tādēļ PEM sistēmai jādarbojas ļoti autārki, lai tā negadītos. Tas mums skatījumā ir ļoti svarīgi. Labi, paldies par šo atbildi. Mm, ceru, ka mēs varam balstīties uz uh, principu, ka šīs iekārtas, iekārtām jādarbojas pēc iespējas labāk. Un tad jautājums vērsts vairāk uz nākotni, lai paraudzītos, kā mēs varētu rīkoties saistībā ar pastāvošo likumdošanu, varbūt mēs to varētu uzlabot. Tātad, vai jūs uzskatāt, ka būtu pietiekami prasīt uh, ražotājam, ziņot par šādas uh, krāpnieciskas sistēmas eksistēšanu saistībā ar kontroles apstiprināšanu. Un šādi mēs varētu detalizēti iepazīties ar visu tehnisko informāciju par uh, programmatūru, kas ir jānodod kontroles iestādēm, kuras tad varētu pārbaudīt uh, konkrēti, precīzi, kā darbojas konkrētā sistēma, konkrētā programmatūra. Un uh, tādējādi mēs uh, varētu nepaļauties tikai uz uh, paziņojumu, jeb deklarāciju. No regulēšanas vai no likumdošanas viedokļi automašīnas radot, žotājs ir atbildīgs. Uh, Kas attiec uz emisiju stratēģijas piemērošanu pēc jaunās regulas, tad informācijas sniegšana par programmatūras e, darbību, e, tas būs e, tra transporta līdzekļu ražotāju pienākums. Kopš jūnija ir šāda prasība, direktīva ir apstiprināta, atbildība par transporta līdzekļu piegādi, e, pielaidi, atvainojiet, ir tikai e, e, transporta līdzekļu ražotāja atbildība, jo viņš ir tas, kas nes beigās to atbildību par transporta līdzekļu pielaidu kopumā. Paldies, Precelkungs! Man ir jautājums par vienu no jūs jau iepriekš sniegtajām atbildēm. Uh, pie otrā jautājuma. Ja es pareizi saprotu, jums ir pašiem savi kodi, bet jūs arī implementējiet OEM, tātad automašīnu ražotāju kodus. Un jūs teicāt, ka pārasti e, automašīnas ražotājs jūsu um, sākotnējo kodu nepārzina. Kā tas bija konkrētajā gadījumā, vai jūs to varētu atbildēt? Tas bija savādāk, vai automašīnas ražotājs jūsu e, sākotnējo kodāri nepārzinājāt? Ko jūs domājat šajā gadījumā? Kā tas ir domāts? Kopīgi, kā tas ir, teiksim, vispārīgi e, tehnikas sakarā, e, to mēs jums varam paskaidrot. Ja jūs jautājat tieši par Volkswagen, mēs nesniegsim atbildi, bet ja jūs mums jautāsiet par vispārējo kopsakarību, tad mēs varam atbildēt. Mēs to esam jau rakstveidā uh, saņēmuši šo atbildi. Bet mm, par Volkswagen, nu jā, ja jūs neatbildat, tad es to pieņemu zināšanai, arī tas ir uh, e, interesanti, uh, e, interesants fakts, ka jūs ne, ne, nesiedzāt atbildi. Tad vispārīgs jautājums. Ja jūs iebūvējiet E, automašīnas ražotāju kodus. Tad laikam es pareizi sapratu, ka jūs nezināt, kād, kādi dati beigās tiek apkopoti. Bet vai jūs nezinātu, nevarētu nu, konstatēt, e, ka beigās tur tiek dati um, ievākti, kas īsti nav nepieciešami nevienam, piemēram, lai automašīna varētu darboties labi. Jautājums ļoti sarežģīts. Atvainojiet, tā man diemžēl jāatbild, jo cik daudz dati ir šādā programmatūrā mūsdienās? Eh, vidēji apmēram 35 tūkstoši ar pieaugošu tendenci. Tādēļ precīzi zināt, ko, kurš e, e, datu veids dara, to mēs nezinām īpaši, mēs nezinām, pa kādu transporta līdzekļu runa. Tad, tad, kad transporta līdzeklis tiek certificēts, tad Bosch to pēc tam e, vairs tur nejaucas. Tā tas ir, diemžēl. Protams, varētu būt, es nevaru teikt, ka tas ir izslēgts, ka ir ekstremāli gadījumi, kur varētu skaidri redzams tas. Bet es teiktu, ka drīzāk tas būtu izņēmums. Labi, es jūs atbildu saprotu, tā jūs varētu bet jūs konkrētajā gadījumā zinat, to jūs nezinat. Bet arī attīstības nodaļā parasti intensīvi um, cilvēks strādā ar kvalitātes nodrošināšanu, vai jums Bosch uh, uzņēmumā nebūtu par to arī jāinteresējās nākotnē uh, tīri jūsu atbildības dēļ? Nu, dien, tā tas ir. Ņemoties vērā uz pašreiziem notikumiem, mēs esam tagad vēlreiz pārbaudījuši savus iekšējās eh, norises un tās eh, ļoti nopietni tā tad izskatām, vai eh, tās negrozīt. Vai jūs mums varētu pateikt, kurš cits automašīnu ražotājs, kuram citam automašīnas ražotājiem Bosch bez Volkswagen piegādā detaļas šādiem transporta līdzekļiem? Detaļas es jums neminēšu, bet gandrīz viss. Vai pēc Volkswagen skandāla pie jums ir arī bijuši izmeklēšanas par citiem automašīnu ražotājiem? To es jums nevaru atbildēt, jo par to eh, tā, arī ir runa mūsu iekšējā izmeklēšanā. tad es baidos, ka viss man pārējie jautājumi arī būs jūs iekšējās izmeklēšanas e, jautājumi. Paldies, priekšsēdus kundze. Paldies, Krüger kungs un Bizenbacha kungs, ka ieradāties pie mums šodien un sniedzat mums atbildes. Bet šī ir izmeklēšanas komisija un savā ievadrunā Bizenbacha kungs jūs minējāt četras priekšnoteikumus. E, jautājumiem, kurus mēs nedrīkstam uzdot. Eh, Krimināltiesiskā izmeklēšana, eh, uzsāktie procesi, ar eh, to jūs varbūt domājat civilu procesu ASV, iekšējā izmeklēšana, man interesē, kad tad būs beigusies šī iekšējā izmeklēšana, varbūt pēc iekšējās izmeklēšanas jūs drīzāk varēsiet mums sniegt atbildes vai gribēsiet, kad mēs varam to gaidīt un kas uh, veic šo ārējo iekšējās izmeklēšanas sadaļu, eh, jo t, tur piedalās arī, piedalās arī personas no ārienes. Vai jūs to varat konkrētizēt? Es atbildot vienu no jūsu kolēģiem jautājumiem jau iepriekš teicu, ka uh, es nezinu šodien, kad būs beigusies šī iekšējā izmeklēšana. Tas ir ilgstošs process, uh, kas ir skar laiku, kas ir bijis arī ļoti sen jau izmeklēšanas saturs, tātad attiec uz to nezinu Otrs jautājums bija tāds, kā ir ar šo ārējo izmeklēšanu, uh, uh, civiltiesisko, krimināltiesisko. Tas bija jūtas jautājums. Nē, kurš veids šo ārējo izmeklēšanu, kas ir iekšējās, tātad uzņēmuma uzdevumā? Te Volkswagen arī ir tāda. Un tas ir diezgan caurspīdīgs process, par to tiek arī runāts, komunicēts. Uh, Nu, ziniet, mēs uzdodam jautājumus, mēs nesim atbildes, mēs te šēdiem laiku savā ziņā, varbūt, ka mums pēc gada būtu labāk vēlreiz satikties. Es uzdošu, centīšos šo jautājumu uzdot tik vispārīgi, lai jūs priekšnoteikums izpildītu. Un nekādi nevarētu e, to saistīt ar esošiem procesiem. Pie 11.2 jautājumu jūs atbildi. Jūs teicāt, ka jūs izstrādat kodu programmatūrai, automašīnas ražotājiem. Tas skaidrs. Un jūs kolēģis Krīdiekungs teica, ka kvalitātes kontrola tad ir nodrošināta. Kā ir ar, juridiski ar eh, programmatūras nodošanas punktu? Eh, tika teikt, ka ir pamatplatforma, klientu platforma, tā tiek piegādāta un juridiski eh, tas tiek. Um, Eh, pieņemts, vai kā tas notiek juridiski? Kurā brīdī jūs esat no atbildības atbrīvot, abstrakt runājot? Vai vienkārši tiek parakstīts dokuments, ka no šī mirkļa tas ir uh, automašīnas ražotāja uh, atbildībā? Kā tas notiek praktiski, šis juridiskais process? Man jāatzīst, ka es jums labprāt taču reiz man neizdodas tādēļ, ka neesmu jurists. Un uh, šis jautājums nav tehnisks jautājums. Es, diemžēl, nevarēšu atbildēt smalkāk par to, kas ir jau rakstveidā jums sniegt šī atbilde. Tātad mēs varētu saņemt šo atbildi varbūt rakstveidā, ja? Jūs juridiski dienas tad atbildēs, ja? Labi. Gaidīsim jūs rakstveidā atbildi. Jūs sakojat ar iepriekšējiem uzklausīšanām, eks eksperti eh, eh, Lēden un Domke kungi sacīja uzklausīšanas laikā, ka parasti simtiem inženieru eh, piedalās programmatūras un tās konfigurācijas izstrādē. Tagad izrādās Volkswagen iekšējā izmeklēšanā, tas jums nav jāattiecams Volkswagen, bet ļoti abstrakt, ka tikai daži inženieri tur ir iesaistīti. Kā jūs vērtējat šo faktu? Vai tas tā varētu būt? Cik daudz ekspertu mūsu uzņēmumā mm, piedalās šajā izstrādē, es jums nevaru pateikt, bet tas ir ļoti plašs process, atsevišķo produktu izstrādes process un to funkcionalitāšu, kas saistīts ar mūsu produktiem. Lūdzu, saprotiet to tā, ka eh, to nav tik viegli konstatēt eh, izmeklēšanas it kā rit, bet vēl ilgs, bet šāda tehnoloģijas izstrādes uh, kopsakrības ir sarežģīts un tas eh, aizņem ilgu laiku un daudz darbinieku tur ir piedalās. Motoru vai motoru vadības iekārtas izstrāde ir ļoti e, uh, sarežģīti un tie procesi, kas ilgs daudz gadus. Mans kolēģis Aihočorn kungs no Volkswagen teica, ka paiet gandrīz desmit gadi, kamēr jauna motorsistēma tā tiek E, izstrādāt, ka motors tad e, tirgū parādās e, un tātad tur vēl jāpieskaita ir piegādātāja izstrādes laiks. Un izteikšu vēl tādu piebildi. Ja nu šodien ir iekšdedzis motors, kas jāizstrādā vai piedziņ tam, to nedara viens, divi, trīs cilvēki. Jums ir vajadzīgas daudz eksperta zināšanas, lai to izdarītu. To varētu teikt arī par programmatūru, jo programmatūra vienmēr sadarbojas ar motoru komponentiem. Programmatūra pati par sevi neko nespēja. Jums ir programmatūras daļa, kas sadarbojas ar dzinēju detaļām, piemēram, ar gaisa sistēmu, eh, kas eh, atbild par izmešu ievadīšanu apakai motorā vai injekcijas sistēmu. Tad, tad eh, te ir daudz cilvēku, kas iesaistās. šajā izstrādē, mm, mm, vienkārši lai skaidrotu jums, kāds notiek ar izstrādi. Schaldemozes kundze. Lielas paldies! Tad centīšos izteikties angliski, neraugoties uz jautājumu tehnisko dabu. Vēlējos būt droša, ka sapratu pareizi. Jūs mm, piegādājat auto daļas OIMs un, ta, un tad rezerves daļas arī uh, pēc tam un tāpat arī nodrošina tehniskos pakalpojumus. Tātad uzņēmumam ir dažāda rakstura mm, aktivitātes, rezerves daļas, tad piegādes OM, OIS un pēcpakalpojumi. Tā kā jūs sacījāt, Tad pie mūsu biznesa portfeļa viss tas pieder, jā. Service. Nu, ļoti labi. Tātad tehniskie pakalpojumi un tie, kas uh, ražo oriģinālās detaļas OIMs, vai ir kādas attiecības starp šīm abiem posmiem, vai tiek sniegti kādi padomi mm, ražošanas jomā, piemēram, Volkswagen gadījumā? When it's, yeah. mm Tātad, eh, vai runa būtu par juridisko vai tehnisko padomu sniegšanu, tā es to domāju. Also bei den technischen Tehniskajos dienestos, ja mēs piegādājam, piemēram, injekcijas sistēmu, tas ir ļoti tāda sarežģīta sistēma. Un Un klientam ir jāsniedz konsultācijas par to, kā tas funkcionē un jāpalīdz arī, nu, tas, tā teikt, info, jāinformē viņš, kā to iebūvēt. Te ir uh, jāveic pielāgošana, tad ģeometrikā, lai to varētu iebūvēt motorā. Un klients, protams, uh, tā tehniskais dienests viņu uh, tā teikt, viņam palīdz uh, laist eksploatācijā šo daļu. Un uh, tā tas notiek, jā. Labi, bet uh, es tagad strādāju pie jaunās tipa apstiprinājuma likumdošanas un doma ir veikt eh, nošķīrumu starp jumsojiem un eh, tehniskajiem pakalpojumiem. Vai Volkswagens izmantoja jūsu tehniskos pakalpojumus savā darbā? Uh, or is that confidential? Mhm. Vai tā ir konfidenciāla informācija? Man liek, jāprecizē tas, ko sacīja kolēģis. Tas, ko jūs domājat ar tehnisko dienestu, vai tas ir, jūs domājat, sagatavojot licencēšanu? Tas nav tas, par ko runāja Krīgerkungs. Tas, par ko mēs runājam, tas ir. Uh, um, Tātad tie ir darbinieki, kas pielāgo mūsu ražoto detaļu klienta vajadzībām. Un, bet tehniskais dienests, kas atbalsta ražotāju licencēšanas procesā, tur mēs kā bošs nepiedalāmies. Tas nepiedara arī pie mūsu tehniskā servisa. Paldies, es tiešām sapratu jūsu jautājumu mazliet nu, citādi. Paldies. <laughs> Šulca kungs. Paldies, ka jūs esat šeit. Domāju, ka vienkārši jums nav. Jūs, protams, gribat mums sniegt tādu bildes, bet jūs mums arī ir uzlikti noteikti ierobežojumi. Es pats esmu inženieris, esmu strādājis arī piegādes uh, industrijā, bet kā atšķirībā no Henkela kunga man nav interešu konflikta. Uh, kā es to pats esmu uh, pieredzējis. Mans uzņēmums bija ļoti neliels un OEM līdz pat pēdējām niansēm zināja, kas uh, Tad ar ražotāju tika, ar OEM tika pārnāts pilnīgi viss līdz pēdējiem sīkumam par to, kāda, kas ir šī detaļa, kas tiek piegādāta Vai jūsu gadījumā tas ir citādi, ja jūs sacījāt, ka ir gadījumi, kur OEM dažos gadījumos pilnīgi līdz simtprocentīgi nezina, ko īsti tam piegādā? Um, Principā jums ir taisnība, 100% varbūt ir pārāk liels skaitlis bet OEM viņiem ir jāzina, protams, kādas detaļas viņiem tiek piegādātas, lai viņi var to visu labi sakombinēt, lai tas darbojas. Vēl viens jautājums. Jūs sacījāt, ka jums ir birojas Briselē un Eiropas uh, ietvaros pieņemtajos lēmumos, tad jūs piedalāties to izstrādē. Un Kā jūs varat raksturot, vai pagātnē ir bijusi tāda situācija, par kuru jūs varētu teikt, ka tagad tas, kas notiek kaitīgo izmešu reducēšanā, ka tas ir tiešām tā, ka tehniski šajā īsajā laika periodā Eiropā nu, nebūtu bijis īstenojams vai būtu tomēr bijis pārāk grūts uzdevums tiešām mēs piedalāmies šajās diskusijās, mēs esam tehnoloģija koncerns un sniedzam tehnisko ekspertīzi likumdevējiem, lai varētu izstrādāt pasākums. Mēs no, palīdzām noteikt, cik, ko vispār var gaidīt no izmešu samazināšanas un vēl viens punkts, kur mēs norādījām uz iespējamām sekām, ja noteikti priekšlikumi tiktu īstenoti pēc 2015. gada septembra, oktobrī iznāca jaunais komisijas priekšlikums par testiem reālos braukšanas apstākļos, kas jāie, jāievieš līdz 17. gadam. Mēs par to veicām tehnisku analīzi un konkrēti aprēķinājām, nu vai līdz šim laikam vispār ir iespējams izstrādāt attiecīgo tehnoloģiju un ieviest to tirgū, vai ir iespējams līdz 17. gadam politiskos mērķus attiecībā uz robežvērtībām sasniegt visā tirgū, visā automobīļu tirgū. Tas bija tiešām tehnisks dokuments, mēs aprakstījām tur ierobežojumus, arī ko uzliek tehnika. Un viens no, vien, viena no konsekvencēm būtu tāda, ka ieviešot šo RDE tekstu no 2017. gada, Tas nozīmētu, ka dīzeļa automobīļu tirgus tiktu, tad sastaptos ar ļoti lieliem ierobežojumiem no 17. gada. Un šāds apsvērums uh, likumdevējiem bija, nu, uzskatām, ka jāņem vērā. Paldies! Nākamais runātājs, godātais Ertuga kungs. Es Man ļoti žēl, ka izmeklēšanas komisijā mēs uzdodam jautājumus uzņēmumam, kam ir tik laba slava. Saka, jums kaut ko nozīmē? Tie ir cilvēki, tie, kas pas, parakstījuši šo civilās atbildības deklarāciju jūsu uzņēmumā. Nu, jums ir informācija, man šādas informācijas nav un komentēt es to nevaru. Tas ir tā, nu tas ir, bet jautājums ir šāds. Vai jūsu uzņēmumā ir mehānismi, aizsardzības mehānismi, lai uh, pasargātu tos, kas dalās ar uzņēmumu nevēlamu informāciju. Jūs domājat, cilvēku, kas vēršas pie prokurora vai tiesību sargājošām iestādēm, mums, man nav zinām šādi iekšējas aizsardzības mehānismi, kas šādus cilvēkus pasargātu vai tieši nepasargātu. Uh, Es, man nav informācijas, nevaru jums atbildēt, vismaz pēc tā, kas man ir zināms. Paldies! Used, uh, Ismail, so Ismail, jūs ļoti ātri tiešām tikāt galā. Nīblers kundze. Paldies, priekšsēdus kundze. Arī no savas puses gribu sirsnīgi pateikties abiem uh, kungiem, Krüger kungam un Bizenbach kungam, ka viņi ir ieradušies un uh, atlikt laika eh, sarunai mums. Man jautājums, mans jautājums būtu tāds. Mēs esam diskutējuši par um, šo sākotnējo kodu eh, atklāšanu, kuras jūs izstrādājat. Varbūt jūs kā tehniski eksperti varat man paskaidrot, eh, kāds tam būtu rezultāts. Ja obligāti būtu šie sākotnie kodi jāatklāj, vai tad šāds atslēgšanas ierītis varētu atklāt, jeb tas neko nedotu. Kā ir ar šo sākotnējo kodu, cik tas ir plašs, es tā sapratu, ka tas ir ļoti sarežģīti to izstrādāt, varbūt ir simtiem tūkstošu programmēšanas e, rind, rindiņu, kā tas notiek praksē un kā jūs tagad to darāt, vai šo sākotnējo kodu uh, Eh, programmatūrai, eh, kā Volkswagen, eh, firmiem kā Volkswagen esat nodevuši, un kā tas notiek tehniski praksē, tas man interesētu. Sākšu šādi. Principā šāds kods tiešām ir ļoti plašs. Mēs runājam par simtiem tūkstošu vai miljonu kodu uh, rindiņu. Un saspēle ir ļoti sarežģīta. Tādēļ es saku, ka ja mēs uz šādu pamatu mēģinātu eh, kaut kādos tehniskos dienestos tomēr izvērtēt, tas būtu milz uzdevums. Es gribētu teikt, ka tas ir grūti paveicams, tā es to teikšu. Tādēļ mēs uzskatām, ka pašreizējā pieeja, ka mums, man ir jāaprakst, kā emisijas funkcijas darbojas, based emission strategy, auxiliary emission strategy, tieši ir divi termini, kas tad ir jādokumentē, kā tas emisijas samazina izmešus un kā šī izmes, izmešu samazināšana e, tiek veikta, ka tas tiek dokumentēts precīzi, tas ir ļoti sarežģīti darāms, bet, manuprāt, tas ir daudz reālāk vēl nekā izmantojot sākotnējo kodu. Papildināšu. Pašreizējie soļi no likumdevēja puses arī uh, papildina vienu ēs likumdošanas elementu, kas ir ļoti nepieciešams, jo nav runa tikai par kodu atklāšanu, bet ir runa par programmatūras atklāšanu, kas e, iejaucas uh, transporta līdzekļu izmešu vadībā, kas ir tagad jāsertificē. Tas līdz šim nebija ASV, e, Eiropā, bet ASV ar AECD sistēmu jau sen pastāv, un tādēļ mēs tad pielīdzināmies šeit. ASV uh, eh, tehniskās pielaides uh, eh, eh, sistēmām mūsu skatījumā tas ir pareizais ceļš. Vai es drīkst uzdot vēl vienu jautājumu? Paldies, man tā bija ļoti nodrīga atbilde. Vai jūs varētu arī man pateikt, kurš tad beigās veids šos iestatījumus pirms, pirms transporta līdzeklis nonāk tirgū? Kas ir vadošais, galvenais atbildīgais, vai autoražotājs, vai arī jūs kā boši? tas neapšaubām ir transporta līdzekļa ražotājs. Viņš arī veic šo e, beiga testu, viņš šos beigu datus tur ieraksta. Un es neesmu programmatūras izstrādātājs, bet e, tas ir neapšaubām. Paldies, Ajala Senders kundze. Gracias, presidentā. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlētos atgriezties pie Bīsenberga kunga teikto. Uh, Paldies eh, par informāciju, kuru sniedzat, un jūs pieminējāt eh, platformu, kuru aprakstījāt, vai var apzināt dažādas procedūras on-off, kas tiek eh, iedarbinātas, tad, kad mašīna tiek testēta, vai jums ir saraksts ar dažādām procedūrām, mehānismiem, kas var tikt aktivēti vai dezaktivēti. Jūs pieminējāt riteņus, vai jums ir šāds procedūru saraksts programmatūrā? Also ich bin mir jetzt nicht. Nē, esmu pilnīgi pārliecināts. Jūs jau vairāk kārt par sarakstu runājāt. Es nezinu, ko jūs domājat ar sarakstu. Eh, vai jūs domājat tādu kā darāmā sarakstu, kas būtu darāms? Jā, jūs minējāt, ka programmatūra bija kā tāda sava veida platforma kurā varēja pievienot dažādas procedūras, dažādas formulas, uh, atkarībā no kurām tad jūs arī um, skaidrojāt šo piemēru ar riteņiem testēšanas apstākļos un um, mašīnas testēšanu reālos apstākļos. Es pieļauju, ka katrs ražotājs jums prasa dažādas procedūras, kuras var aktivizēt vai nē, tad, kad mašīna tiek testēta. Vai jums ir šāds saraksts, kuru varētu mums nosūtīt? Arī varbūt konfidenci papildināšu. Jaunā likumdošana prasa šādu iejaukšanos eh, transporta līdzekļu emisiju vadībā atklāt un certificēt. Ja tās tad tiek certificēts, kā tas notiek EICD procedūrā ASV, tad eh, tas ir leģitīms iejaukšanās emisiju vadībā un transporta līdzekļa atgāžu <clears throat> vadībā tad šāds saraksts iespējams arī būs eh, eksistēs, cik lielā mērā tas tiks publicēts, vai arī ražotājs to uzskatīs par ražošanas noslēpumu, eh, kas ir tikai jādara zinām eh, pielaides iestādēm, nu to es nezinu, tas atkarīgs no tā, kā tiks piemērot jaunā regula. Ja šāds saraksts būtu, uh, jo to jautāja arī citi deputāti. Varbūt jūs varētu to pārbaudīt iekšēji, jo mūs tas ļoti interesē. Nu, ļoti īsi jūs izteicāt. Lūdzu, izsakāties. Jā, attiecībā uz atbildības jautājumu Bīzenberga kungs arī pieminēja atbildības jautājumu, kas uh, attiecas uz ražotāju un uh, šīs sastāvdaļas, Mm, ir attiecas uz dažādām atbildības daļām. Tātad visi klienti tiek analizēti saistībā ar dažādām atbildībām un no otras puses, kādas ir Boša manevra iespējas, lai grozītu klienta pasūtījumu atkarībā no juridiskajām atbildības formām, kuras varētu apzināt un kas varētu radīt problēmas, vai būtu iespējams mainīt kādu juridisko pamatu, piemēram? Um, Šo jautājumu es nevaru jums atbildēt, jo tas ir tieši saistīts ar mūsu eh, biznesa attiecībām ar mūsu klientiem, par kur mēs nedrīkstam konfidenciāli tāds apsvērumu dēļ bez klienta piekrišanas sniegt jums informāciju, lūdzu izprast. Kilonenas kundzei vārds. Paldies priekšsēdētāji, paldies viesiem par to, ka esat ieradušies. Jautājumi un atbildes attiecas uz tehniskajām lietām. Tāpēc man liekas, ka jāatgriežas pie morāles jautājumiem. Jūs zinājāt, ka jūsu programmatūra varētu tikt izmantota kā maināmā mainīšanas iekārta, un mans jautājums ir šāds. Kāpēc galu galā jūs nemēģinājāt uh, brīdināt patērētājus kādā veidā, ja jūs brīdināt autobūvniekus, mm, un jūs redzējāt, kā iestādes, piemēram, komisija arī tieši tāpat rīkojat, un esmu pārliecināta, ka jūs nopelnījāt daudz naudas, bet atpakaļ raugoties, cik dārgi galu galā tas jums ir izmaksājis gan finansiāli, gan arī reputācijas ziņām. Ähm, ich glaube nicht, dass es da. Ähm es nedomāju, ka mēs esam pieļāvuši kļūdas, jo, kā es jau sacīju, jau tas jau bija zināms, ka pastāv atšķirības testos un reālajos apstākļos uz ielas. Tehniskās prasības mēs izpildījām. Tas, ka tehnikai attīstoties, mainās arī prasības attiecībā uz izmešiem, arī ir zināms. Un šis scenārijs paredzēja arī labākus, izstrādāt labākus piedziņas veidus, kas ļautu šos izmešus eh, samazināt. Mūsu princips ir, mēs domājam, ka ražotājiem ir tāpat, ka nu, tas, ka tika pārkāpta likumdošana, nu, es negribu to tagad izteikt kādu vērtējumu, bet kopumā šāds, eh, šis notikums ir satricinājis visu ražošanu kopumā, visu nozari kopumā, jo kaut kas tāds vēl nav ticis pieredzēts. Bet par rezultātiem varēsim runāt tikai tad, kad izmeklēšana būs nonākusi pie rezultātiem. Paldies! Min, min ir ekaut. Labi, tagad Ekolta kungam vārds paldies. Nu, tad noslēdzošais jautājums. Šobrīd daudz automašīnu atrodas uz ielām un daudz mm, emisiju rāda un jānotiek atsaukšana un mm, izmaiņas, tad varbūt šīs mašīnas emitēs mazāk, vai OIM varētu veikt šo programmas uh, Mm, pārveidi, lai samazinātu emisijas un lai aktivizētu samazināšanas iekārtas. Vai jau jiem to var veikt, vai tas būtu darāms ar jūsu palīdzību? Kalibrēšana jāveic OEM pašam. Protams, kopā ar mums notiek nu, tāda kā pieskaņošana vai pielāgošana noteiktai tehnoloģijai. Bet, piemēram, tagad mēs zinām, ka daži no šiem instrumentiem tiek izslēgti pēc 22 minūtēm. Ja jūs vēlaties to rekabril, rekalibrēt, vai to var izdarīt ar jūsu palīdzību vai nevar? Wenn man mal zum Beispiel Nu, piemēram, ja šādu, uzstādot šādu laika robežu, tad mēs kā bošs, mēs nevaram to nu, regulēt. Tas ir OEM pārziņā. Un OEM var arī izvērtēt to, vai uh, šeit ir vai kaut kas jāgroza, jāmaina vai nē. Un es gribu vēl papildināt dažādās Eiropas valstīs. OEM piedāvā priekšlikumus licencēšanas uzņēmumiem, kā mainīt, kā grozīt emisijas uh, <coughs> stratēģijas automobīļiem. Un šādas izmaiņas no OEM puses ir iespējamas un licencētāji arī uh, nu, labprāt uzklaustos. Šarenzovas kundze, liels paldies uh, par tirgus uzraudzību jautājumus. Uh, ja kuram eh, produktam iestādēm ir jānodrošina, ka produkts ir drošs. Mašīnām vairāk te runa ir par programmatūram, ne tik daudz par mehānismu. Kā tirgus uzraudzības iestādes var parūpēties par to, ka tām ir konkrēta precīza informācija par jūsu programmatūras darbību un vai to nevarētu būt aizdomas par regulējumu apiešanu. Loģiskās sekas un, un Un tad būtu tādas vai uh, iestādes, kas veic tipu apstiprinājumu, vai iestādēm vajag pieeju um, šim um, atslēgas kodam, eh, kas ir programmatūrā. Äh, par kodu mans kolēģis jau izteicās par pirmo jautājumu. Es nevaru īsti jūs informēt, jo jautājums jāadresē licencētājiem, kā viņi veido savus testa procedūras. Manuprāt, licencēšanas procedūras, tomēr tā ir lieta, kas notiek starp OEM un licencētājiem, un mēs te tā īsti, nu, nesam dalībnieki. Jā, es saprotu, bet tajā pašā laikā mēs šobrīd runājam par jaunu likumdošanu tipu apstiprinājuma jomā, tāpēc būtu ļoti interesanti uzklausīt jūsu viedokli, jo jūs tieši strādājat pie programmatūras un esat vieni, viens no svarīgākajiem autobūves posmiem mūsdienām un kas mums būtu jāmaina pašreizējā tipa apstiprināšanas sistēmā vai procedūrās šajā saistībā um, jā. Jā, bet tas attiecas uz iepriekšējo paskaidrojumu. Liels nozīmīgs grozījums jau ir panākts. Šī gada jūnijā ir grozīta direktīva par, par šo pamata izmešu stratēģiju. Tur tā ir nodefinēta un arī auxiliary uh, stratēģija ir, kas noteikti, kur OEM ir jārīkojas ļoti caurskatāmi. Un instruments, ko jūs piemināt, ir ietverts šajā direktīvā. Es nezinu, vai parlaments arī tika uzklausīts, bet būtībā tas jau ir jaunajā likumdošanā ietverts. Okay. Vielleicht noch, darf ich noch kurz einen Zusatz machen? Oh ja, sehr kurz. Pavisam īsi gribu papildināt. Mēs esam BS un AS izmešu uh, stratēģija, tas uz mums attiecās, bet ne tik ļoti programmatūras jautājumi. Labi, tad, nu, cilvēkiem bija jāiet ārā no zāles, tāpēc runāšanas saraksts netika pilnībā ievērots. Vēl viens jautājums. Jūsu mājaslapā ir teikts, ka Bošs piedāvā tehniskos pakalpojumus ES tipa apstiprinājuma mm, mašīnām. Tātad jūs ar to nodarbojaties savā uzņēmumā, un jūs arī teicāt, ka Volkswagen neizmanto jūsu tehniskos pakalpojumus. Labi. Uh, bet jautājums ir tāds, vai jūs savā iestādē Bosch izmantojat zināšanas, kādas iegūstat no tehniskajiem pakalpojumu sniegšanas, lai palīdzētu cilvēkiem strādāt ar mm, oriģinālajām detaļām Volkswagen, piemēram, vai ir notiek kāda veida informācijas zināšana apmaiņas starp tehnisko dienestu, kas zina, kas ir nepieciešams Uh, lai ievērotu likumdošanu un OIMs ražošanu, ražotājiem. Also, ich will nochmal die beiden. Gribu vēlreiz uz, iz, uzsvērt divas atšķirības. OEM partneri ir tehniskie dienesti automobiļu licencēšanā. Uh, Tie ir tehniskās uzraudzības dienesti ar dažādiem apzīmējumiem. Nevar tos jums nosaukt. Šeit tehniskie dienesti piedalās, bet tas, par kuru mēs runājām, ko aprakstīja Krīgerkungs, tie ir dienesti, kas palīdz uh, ieviest eksploatācijā tās daļas vai detaļas vai komponentes, ko mēs piegādājam klientam. Tas ir jānošķir. Es ceru, ka esmu līdz ar to atbildējis uz jautājumu. Jā, iespējams, bet būtu labi, ja par to padomāt nākotnē. Tad vispārīgāks jautājums. Vai varētu būt liederīgi likumdošanā, pie kuras strādājam par jauntīpā apstiprināšanu? Uh, izveidot tādu trauksmes sistēmu, ka, piemēram, ja kāds uzzina informāciju par mm, kaut ko, kas neatbilst mm, noteikumiem, ka viņš varētu sniegt informāciju iestādē, ka mm, kompāni, piemēram, kompānija, kas piegādā, nodrošina OMS e detaļas. Also, äh, das kann ich... To es nevaru izvērtēt mēs pieņemam, ka uh, li, likumi attiecībā uz izmešiem, uz noteiktiem kritērijiem, uh, attiecībā uz detaļām, ka nu, tas tomēr ir formulēts pietiekami skaidri. Un jaunā RDE un arī Eiropas uh, izmešu likumdošana uh, ir ļoti būtiski soļi, lai nodrošinātu lielāku skaidrību. Un arī UEC ANO komisijā ir panākta vienošanās par nu, vienādu pieeju attiecībā uz licencēšanu. Uh, Kaut gan regulējošās struktūras ASV un Eiropā ir atšķirīgas, un licencēšanas procedūras Eiropā un ASV no ražotāja viedokļa un piegādātāja viedokļa nu, būtu tomēr ļoti labi, ja šīs procedūras tiktu vienādotas. bet šobrīd dažādos tirgos ir dažādas prasības un regulējošais ietvars tiek, nu, ka tā kā tas tiek regulēts dalību valsts līmenī, tad šeit, protams, pastāv atšķirības. Lielas paldies arī ar to noslēgsim mūsu uzklausīšanu. Vēlos pateikties Krugara kungam un Bīzenbaha kungam. Pro ir tāda zināmā zināms rūgtums, ka varbūt uz visiem jautājumiem nav iespējams atbildēt, bet Mm, varbūt vēl būs rakstiskie jautājumi no Kādenbachas kundzes. Ja jums vēl kas ir palicis neatbildēts, tad iesniedziet rakstiskie, ja būtu iespējams, ja jums būtu kādas norādes veicot iekšējo izmeklēšanu, kad tā tiek noslēgta, jo īpaši, ja ir kādas daļas, kuras var publicēt, es ar lielu prieku iepazītos ar šo iepa, ar šo informāciju, kas palīdzētu mūsu izmeklēšanā un uzklausīšanā. Liels paldies vēlreiz jums. Divi paziņojumi, kolēģi. Koordinātoru um, lēmumu projekts 1. septembrī. Uh, tās to varat atrast savos failos, un ja neiebilstat, tad varam to apstiprināt. Nākamā sanāksme 20. septembrī ļoti svarīga sanāksme, jo mēs tiksimies ar amerikāņu iestāžu pārstāvjiem. Nu, lūk, lai jums veiksmīga balsošana un labs ceļavēšana!